Pan Przewodniczący! Dziękuję. Good afternoon. Before opening... Labdien! Pirms mēs sāksim pēcpusdienas debatas, sirsnīgi sveicu komisāru Barņē mūsu vidū un sveicu, protams, ar tādu lielisku rezultātu, ko viņš ieguva pagājušajā nedēļā Bukarestē. Viņš um, bija viens no kandidātiem Eiropas Tautas partijas uh, vicepriekšsēdētāja amatam. Un tagad būs oficiāli vārdis, tagad runāšu poļu valodā, turpināsim debates. Pirmais punkts ir finanšu instrumentu tirgus ziņojumi. Markus Ferbers ir mūsu referents. Viņš runās par finanšu tirgiem attiecībā uz direktīvas īstenošanu. Un dzirdēsim arī Markusa Ferbera vēl vienu ziņojumu finanšu instrumentu tirgi ar grozījumiem regula ETIR par ārpus biržas atvasinātiem finanšu instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un tirzniecības reģistriem. Vēlos tagad dot vārdu deputātam Ferberam. Viņš ir mūsu abu uh, uh, ziņojumu referentu. Lūdzu, jums ir četras minūtes. Paldies priekšsēdētāji, komisāri, cienījamie kolēģi. Es domāju, ka ar šodienas diskusiju par MIFID mēs runājam par svarīgākajiem aspektiem, kas ir saistīti ar finanšu tirgus regulējumu, jo mērķis ir regulēt finanšu tirgus, nevis atsevišķus finanšu tirgus produktus, kā tas ir bijis līdz šim. Uh, Pieminēšu tikai dažus svarīgus aspektus. Iepriekšējā gadā esam daudz strādājuši, arī komitejās mums bija uzklausīšanas un nu, varējām uzklausīt sociālos partnerus, interesētās grupas. Un balstoties uz viņu teiktā, mēs varam strādāt ar dažādu veidu uh, Uh, darba dokumentiem, un šodien ir paredzēts galu galā balsot par visu šo pūliņu rezultātu. Vispirms runāsim par tirgu struktūru. No vienas puses ir jākonstatē, ka pēdējos gados finanšu tirgos uh, situācija ir mazliet uzlabojusies. Mums, kā parlamentam, ir ārkārtīgi svarīgi, lai visi uh, darījumi ar vērtspapīriem notiktu MIFID noteikumos. Un tas nozīmē, ka ir jābūt arī jaunai kategorijai, tā saucamā organizētā tirzniecības, uh, no, nu, organizētās tirzniecības institūts, tā lai varētu arī neobligācija darījumus veikt, un ir nepieciešams nodrošināt visus darījuma aspektus, tā lai viss notiktu saskaņā ar noteikumiem. Un, manuprāt, šādā veidā mēs varēsim panākt to, lai visu vērtspapīru uh, Tirzniecība notika MIFID noteikumu ietveros. Otrais aspekts, par ko vēl netika runāts par to, ir, uh, tie bija darījumi, uh, tā saucamie algoritmiskie darījumi vai augstās frekvences darījumu, un uh, šis ir ārkārtīgi bīstams process, un pastāv iespēja šeit veikt manipulācijas, un tāpēc ir svarīgi noteikt minimālus standartus, minimālos termiņus, tā lai būtu iespējas pārbaudīt algoritmus un lai varētu nodrošināt uzraudzības struktūru tā, lai būtu minimālā, minimālā apjoma režīms un attiecīgas nodevas. Vēl viens jautājums, par ko es gribētu runāt, ir saistīts ar uh, uh, citiem finanšu tirgiem, as, tirgus aspektiem, uh, kas, uh, kur bieži vien ir spekulatīvie darījumi. Mēs ļoti negribētu, lai ar nepareizo regulējumu mēs spekulatīvos darījumus, mm, spekulatīvos darījumus uh, lauksaimniecības produktu biržās uh, pieļaut situāciju, ka trešais valstīs cilvēkiem vairs nav ko ēst. Mēs, protams, vēlamies, lai finanšu tirgi attīstītos, bet tas nedrīkst ietekmēt reālas ekonomikas attīstību negatīvi. Mēs noteikti vēlamies, lai produkts, kas tiek pirkts, tiek, uh, tiešām, ir, ir tiešām vajadzīgs, nevis vienkārši spekulatīvi ieguldīts. Mēs, mēs negribētu, lai būtu šādi spekulatīvie darījumi. Vēl viens aspekts ir saistīts ar noguldītāju drošību. Mēs šobrīd esam izvēlējušies liet, ļoti plašu tvērumu attiecībā uz noguldītāju un ieguldītāju drošību. Ir nepieciešams identificēt atsevišķas klientu grupas. Skaidrs, ka ne jau katram, katrai personai, kas veic nelielus ietaupījumus, ir jādod piekļuve pilnīgi visiem dokumentiem bet ir svarīgi, lai tiem, kas tam ir nepieciešams, būtu iespēja saņemt piekļuvi visai informācijai un vajadzības gadījumā saņemt arī Uh, konsultācijas. Vēl viens aspekts ir saistīts ar uh, starpnieku atalgojumu. Un šeit dalību valstīm būs nepieciešams arī veikt pielāgojumus. Un, manuprāt, mēs esam jau pareizajā virzienā. Vēlos teikt, ka esmu ļoti pateicīgs visiem maniem uh, kolēģiem, kas sadarbojas. Žēl, ka man ir tikai četras minūtes, lai runātu par tik sarežģītu tēmu. Un eh, paldies arī komisijas darbiniekiem, kas pēdējos mēnešos man palīdzēja. Un rīt es ceru, ka šajā ļoti sarežģītajā balsojumā mēs varēsim pēc iespējas ātrāk eh, pabeigt darbu. Paldies! Dziękuję bardzo. Lielas paldies! Un tagad Mišel Barnie. Merci, monsieur le président. Bonjour. Paldies priekšsādātāji, labdien visiem! Un, uh, paldies par pēdējai pagājušās nedēļas panākumiem eh, Bukavestē, kur tāpat kā citās galvaspilsētās mēs rosinājām debates. Mēs runājam par būtisku jautājumu, kas ir centrālais elements, un Markus Ferbers to nu pat atgādināja, tas ir būtiski mūsu regulējuma darba kārtībā. Uh, kas attiec uz ministriem, valstu uh, vadītājiem, 29 dokumenti un visi parlamenta deputāti, darbinieki, kuriem es pateicos, un tas ir centrāls elements finanšu tirgiem, tas ir paralēli tam, ko mēs darām kopā ar Otmāru Karasu par prudenciālajiem kapitalizācijas pasākumiem banku sektorā. Mēs runājam par visu finanšu sektoru kopumā, caurskatāmību, atbildību un arī drošību investoriem un eh, noguldītājiem, neatstājot nekādu vietu, tāds vismaz ir mūsu mērķis, patvaļīgam regulējumam vienotajā tirgu attiecībā arī uz G20 citiem partneriem. Tāpēc es sirsnīgi pateicos par iesaistītību Markusam Ferberam ar mērķi, lai mēs, kā viņš teica, ļoti ātri varētu nonākt pie trialoga debatēm. Mēs, mums ir vienoti uh, mērķi un ziņojums, ko jūs sagatavojat, Markus Ferbera kungs, uh, konsolidē mūsu priekšlikumus. Vispirms jau par tirgu struktūru. Tāpat kā komisija, arī parlaments, mums ir vienots mērķis, lai kādas sarunas, vai tās būtu daudzpusējas vai divpusējas, notiktu caurskatāmā vidē. Parlaments izvēlējās uh, pilnīgu uh, tirgus uh, definīciju attiecībā uz ārpus biežas satrasinātajiem darījumiem. Es esmu gatavs izskatīt šo ceļu. Uh, bet uh, ir spiediens uh, no Organizing Trading Facilities, uh, OTF spiediens, un tas ir rūpīgi jāizskata. Mums ir jāizsver visas sekas, kādas varētu būt izmaiņām, salīdzinot ar mūsu priekšlikumu. Ja mēs aprobežojam daudzpusējās sarunas tikai ar reglamentētu tirgu un četriem MTF tā saucamajiem veidiem, tas nozīmētu, ka mēs atsakāmies no pašreizējās situācijas reformas, kas ļauj tiešām dažās uh, uh, augstfrekvenču darījumu situācijā. Uh, automatizētā tirzniecības darījuma sistēma, mēs, uh, mums ir jādomā, lai uh, ierobežotu OTF aptvērumu. Otrs punkts šīs automatizētās, automatizētās tirdzniecības sistēmas. Eh, deputātu kungi, mēs eh, te runājam arī par darījumu migrāciju uz daudzpusēju un caurskatāmu platformu. Jā, tad mums ir nepieciešams labāk veidot satvaru šīm automatizētās datorizētās tirdzniecības sistēmām, runājot par, par šīm platformām. Arī šeit es domāju, ka mēs varam teikt, ka mēs piekrītam ka mums ir viena mērķa. Vispārīgi runājot, šis dokuments ļauj uh, pārskatīt uh, visas automatizētās, ātrās datorizētās tirdzniecības sistēmas, es teiktu, lai tās būtu zināmā liederībā, lai dotu likviditāti, bet neizbēgami vienlaikus tas ir riska faktors, sistēmisks sistemātiskas tirgiem. Banku jomā mēs uh, uzsākām stingru reformu, lai uzraudzītu un samazinātu šāda veida riskus, un mēs nevaram un nedrīkstam būt mazāk ambiciozi tirgu jomā. Tieši tāpēc komisija piedāvāja precīzus likumus, lai veidotu satvaru visiem iesaistītajiem dalībniekiem, kam jāsaņem atļaujas un tos uzraudzīs kompetentās iestādes, tiem būs jāapņemas arī uh, sniegt tirgiem likviditāti. Es sirsnīgi pateicos referentam Markusam Ferberam, kurš piedāvāja saglabāt šos pasākumus un atgādināšu, ka komisija turpina stingri uzraudzīt šīs debates arī ārpus Eiropas Savienības starptautiskajās instancēs, lai mēs varētu nonākt pie vienotā regulējuma, pie kopējiem standartiem, kas būtu visnotaļ prasīgi. Un trešais punkts - atvasināto instrumentu tirgi attiecībā uz izēvielām. Šie tirgi nav finanšu tirgi tādi kā citi, jo to darbība ir saistīta ar visu patērētāju ikdienas darbību, un mēs zinām, ka dažās attīstības valstīs, Tas attiecas arī pārtikas drošības jautājums lielai iedzīvotāju daļai. Es domāju, ka spekulācijas attiecībā uz izievielām rada zināmas sekas saistībā ar pārtikas nekaitīgumu un drošību, un tas nav pieņemami. Es ļoti skaidri paudu savu atbalstu jūsu priekšlikumiem, kas vērsti uz to, lai nostiprinātu mūsu uh, schēmas robežas uh, un lai varētu izmantot šos tirgus uh, Uh, lai runa būtu, nebūtu vienkārši par tādu kā sagumu. Uh, ceturtais punkts. Eiropas uh, schēma piegādēm, piemēram, saistībā ar trešajām valstīm. Uh, Es priecājos, ka mūsu priekšlikuma parlaments atbalsta. Esmu pārliecināts, ka šī schēma ir labākais veids, kā nodrošināt starptautisko tirgu efektīvu regulējumu un samazināt riskus, kā jau es teicu savu priekšlikuma sākumā. Tas ir ļoti svarīgi regulējuma konverģences kontekstā saistībā ar G20 un eh, Financial Stability Bond. Uh, deputāti, dāmas un kungi, šīs debates man ir iespēja tā ātri pieminēt pāris citus jautājumus, par kuriem arī mums ir uh, sti jābūt stipri prasīgiem regulējuma jomā. Vispirms pirms sarunu posma caurskatāmība mums jābūt stingriem, nevaram uzņemties riskus, specifiskus noteikumus, dodot iespēju dažām iesaistītajām pusēm turpināt sarunas neskaidros, pilnīgi neskaidros apstākļos. Caurskatāmības līmenim jābūt tādam un tam pašam, neatkarīgi no izmantotās tehnoloģijas lai kādi arī būtu investori, eh, kāds būtu to lielums un tam līdzīgi. Otrs jautājums, kur jābūt uzmanīgiem - investora aizsardzība. Mēs vēlamies, mēs gribam, lai mums būtu likumdošana, kas uzlab, uzlabo investīciju iespējas, padodot skaidrāku katras puses lomu un uzdevumus. Vienkārši, eh, teiksim, runāt par starpniekiem, tas neļautu nodrošināt adekvātu līmeni aiz, eh, investoru aizsardzībā, ne arī adekvātu līmeni neatkarības ziņā. Priekšlikums, ar ko mēs nācām klamā, aizliegt uh, neatkarīgo eh, aģentu iesaisti un eh, saistībā ar portfeļiem, manuprāt, tas nodrošina lielāku caurskatāmību un eh, neatkarību, lai mums būtu droši un stipri un skaidri investori. Mums jāsaglabā savas prasības runājot par instrumentu aptvērumu, ko mēs varam uzskatīt kā nekompleksu. Uh, pārāk paplašināt, tas nozīmētu palielināt riskus gan nepiemērotiem produktiem, kas tiek pārdoti, vai arī nepiemērot investori. Uh, otrs elements - nediskriminācija. Esmu pārliecināts, ka veselīga konkurence pēc tirgu jomā ir nepieciešama, lai radu, radītu vien, patiesu vienotu finanšu tirgu un lai izvairītos no pārspīlētas koncentrācijas, kas radītu riskus uh, saistībā ar monopolu. Uh, Lūk, dāmas un kungi, referenta kungs, tas ir tas, ko es gribēju teikt. Tik tiešām mums ir labs dialogs starp mums, un es uzmanīgi uzklausu Ferbera kunga izteikumus. Es esmu gatavs sadarboties ar visu mūsu komandu, lai mēs pēc iespējas ātrāk, ambiciozi noslēgtu šīs būtiskās likumdošanas izstrādi saistībā ar MIFID mums ir jāatrod labs līdzsvars, lai nodrošinātu investoru, investoru uzticību un uzticību mūsu kopija, kopējā darbā. Paldies! Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Paldies, komisāra kungs, un tagad Rūpniecības komitejas vārdā ir Kramer kungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Mana loma attiecībā uz šo finanšu tirgu regulējumu ir saistīta tieši ar rūpniecības aspektiem, jo es runāju tieši rūpniecības komitejas vārdā, ir nepieciešams regulēt finanšu tirgus, uh, un mēs mēģinām to darīt, bet uh, ir svarīgi, ka šajā darbā ir arī diezgan daudz nepieciešamas rīcības. Un sākot jau ar definīcijām un interpretāciju, mēs varam uh, Ehm, mēs varam būt uzmanīgāki, jo mums ir jāsaprot, ka mūsu šeit ir saikne ar reālas, eh, reāls ekonomikas uzņēmumiem. Daudzos gadījumos maziem uzņēmumiem ir svarīgi, pret, ši, lai pret šiem reāls ekonomikas uzņēmumiem izturētos tik eh, tāpat kā pret bankām. Un tādā veidā finanšu tirgus regulācijas eh, negatīvā puse būtu, ja būtu nevienlīdzīga attieksme. Manuprāt, ir skaidrs, ka ražotājiem ir jāpiedāvā daudzos gadījumos izdevīgākie noteikumi, un pat ja kāda pasākuma notiek, kas ir spekulatīvie pasākumi, tad, tad ir jāsaprot, ka, uh, ir, i, ka ir jābūt izveidotai sistēmai, un mūsu uh, Rūpniecības komitejā savā atzinumā ļoti un skaidri un gaiši pateikta, kādi, kāda šobrīd ir situācija, un, manuprāt, esošajā priekšlikumā, ņemot vērā šo papildu aspektu finanšu tirgus regulējumu, es tam izdarīšu labu darbu. Liels paldies, un tagad politisko grupu vārdā un Tautas partijas grupas vārdā ir Stolojana kungs. Jums ir divas minūtes. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos apsveikt uh, referentu Ferberkungu par abiem ziņojumiem, kas ir mūsu šāsdienas darba kārtībā. Apziņojums atbalstījuši visi ekonomikas un monetāro lietu komitejas locekļi. Mēs sagaidām, ka arī parlaments ar lielāko vairākumu nobalsos par šiem abiem ziņojumiem. šie abi likumdošanas priekšlikumi ļauj novērst trūkums pašreizējā likumdošanā, proti atsevišķās direktīvās. Manā valstī, Rumānijā, ir izcēlies skandāls, jo finanšu instrumenti tiek tirgoti neatklātā, neregulētā tirgu un uh, Līdz ar to investoriem, investori ir piedzīvojuši milzīgus zaudējumus un tirgus uzraudzības iestāde ir zaudējusi e, savu e, uzticamību. Patiesībā šiem darījumiem pat nav nekādas saistības ar e, biržu. Investu, e, izmeklētājiem ir ļoti neliels iespējas novest e, šīs lietas līdz tiesai un Tāpēc es noteikti balsošu par šiem abiem ziņojumiem. Jo šīs eh, finanšu instrumentu tirsniecības platformas ir jāpadara par atklātākām un ir jāņem vērā arī investoru intereses. Paldies! Paldies, Stalojan kungs! Eh, vai jūs atbildētu uz jautājumu no Mārtiņkunga puses, tātad zilās kartītes procedūras ietvaros. Vai jūs atbildēsiet uz šo jautājumu? Lūdzu, Mārtiņkungs, jums vārds. Danke, kolēģi, ich habe mit interesi. Paldies, kolēģi, es ar lielu interesi uzklausīju jūsu komentārus. Man ir jautājums, kāpēc jūs politiskā grupa, lai gan referents savādāk pat tagad to runā, Kāpēc tad jūs politiskā grupa piekrīt mm, kompromisam attiecībā uz kompensācijām? Manuprāt, jūs tagad sanāk runājat pretī tam, ko jūs, ko jūs tagad aizstāvāt. Jo vairākums savukārt runā kaut ko citu. Thank you. I'm not so clear that I am. Paldies, es neesmu pārliecināts, vai, vai es labi sapratu jūsu jautājumu. Es domāju, ka tas ir labs uh, likumdošanas priekšlikums, ar kur nāk klajā komisija. Es ar prieku atbalstu šo priekšlikumu parlamentā. Paldies. Dziękuję bardzo. W imieniu grupy. Paldies, un tagad sociālistu un demokrātu gurtas vārdā Gebasa kungs. Jums ir uh, divas minūtes. Priekšsādātāji, es varu paust savu atbalstu, savas grupas atbalstu. Vispirms eh, runa ir par to, lai būtu vairāk caurskatījumības, lai būtu labāks regulējums gan Eiropas, gan valstu līmenī, lai izvairītos no jebkādām ļaunprātīgām un kaitīgām spekulācijām. Patērētāju intereses būs labāk aizstāvētas atslēgas vārds ir pilnīga caurskatāmība, runājot par cenām un eh, komisijas naudu. Eh, valstu subsidiaritāte dod papildu iespējas līdz pat tam, ka mēs varētu aizliegt eh, atpakaļējo komisiju. Mēs skatāmies, kāda būs evolūcija un piedāvāsim arī korekcijas. Mūsu priekšlikumi radīs būtiskas barjeras spekulācijām izēvielu tirgu un pārdošanā. Dalībnieki būs spiesti publicēt savas saistības un tiks noteiktas robežas attiecībā uz to, kādi, eh, kādas būs robežas dalībnieku iesaistes jomā. Un runāt par tirdzniecību. Kur ir uh, papildu cenas tirgos, tad, kad uh, sarunājas divi datori, mikrosekundēs, mikrosekundēs un nanosekundēs. Ātrums nenozīmē, ka būs vairāk likviditātes komisāra kungs šis high frequency trading, automatizētā, ātrā autorizētā kirtniecība to nenozīmē. 80% darījumu notiek dažās milisekundēs. Uh, vairāk nekā 80% eh, eh, gadījumā Uh, izpildītās uh, puses ir dažkārt no 20 līdz 25 procentiem. Uh, izdarīt tā, lai mums būtu ierobežojumi un bremzes šīm spekulācijām, tas nozīmēs, ka mēs ilgtermiņā investoriem palīdzēsim un sodīsim tos, kas grib gūt peļņu ikdienā. Finanšu tirgi ir neciešami. Uh, un tiem ir jādalbos uh, e, reālās ekonomijas režīmā. Paldies! Lielas paldies! Un tagad li liberāļu uh, grupas vārdā Šmita kungs. <clears throat> Tak, herr talman, herr komisionēr. Jag vill också tacka Markus Ferber för hans framgångsrik. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pa pateikties Ferbera kungam. Paldies par viņš uzrakstīšo ziņojumu. Tiešām situācija ir tehniska, sarežģīta. Un galu galā ir panākts ļoti labs līdzsvarots kompromiss tiek runāts par to, ka ir jāatjauno uzticība, kas krīzes situācijā ir zaudēta. Un šobrīd varam redzēt, ka ne visi ir apmierināti, ir jābūt arī tādai kontrolas sistēmai, kas ļauj piebremzēt uh, dažas tirgus operācijas. Uh, tā kā komisija arī pieminēja tādi jautājumi kā obligācija tirzniecība, akcija tirzniecība un tā tālāk. Uh, Arī šeit ir nepieciešams, lai viss funkcionētu saskaņā ar noteikumiem. Tā lai attiecībā uz investīciju produktiem būtu lielāks aizsardzības līmenis un arī kapitāla tirgu, lai eksistētu striktākas, eh, striktāki noteikumi. Jautājums par eh, kompensāciju vai procentu aizliegumu īstenībā bija ļoti sarežģīts ētiski jautājumi un citi jautājumi šķiet šobrīd netiek risināti uh, pareizi, jo mēs runājam, piemēram, par investīciju produktu, agresīvo tirzniecību un liberālojas tirgos šī problēma var būt vēl astāka. Ja mēs tagad Eiropas Savienībā nosakam aizliegumu attiecībā uz komisijas maksām, pārdodot investīciju produktus vai ietaupījuma produktus, nu, manuprāt, ir jābūt nopietnākiem. Uh, un saprot, jāsaprot, ka var būt diezgan nopietnas sekas. Ja tiešām ir šis absolūtais aizliegums, tas var nozīmēt to, ka vairs nav iespējams saņemt bezmaksas konsultācijas par investīciju produktiem. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai finanšu, produ, ka, lai finanšu konsultācijas mūsu iedzīvotājiem būtu pieejamas nedrīkst nekādā gadījumā pasliktināt esošo uh, situāciju, kas ir mūsu iedzīvotājiem. Paldies Ferbera kungam un visiem ēnu referentiem. Lielas paldies tagad uh, zaļo grupas vārdā Gigolda kungs. Jā, liebe kolēģi. Cienījamie kolēģi, liels paldies par labu sadarbību. Strādājot pie šī ziņojuma, mēs esam uzlabojuši komisijas priekšlikumu, kas jau bija ļoti kvalitatīvs. Runājot par tirgu struktūrām, ir paredzēta lielākā caurskatāmība, būs arī daudz aptverošākā uh, uh, caurskatāmība attiecībā uz atvasinātiem vērtspapīriem, arī runājot par augstās frekvences tirzniecību, MIFID prasībām. Šeit būs pat labāks risinājums nekā tas, ko piedāvāja sākotnēji uh, komisija, un tāpēc arī parlaments kopumā varēja atbalstīt šo priekšlikumu, un arī eh, mēs dzirdējam, protams, arī kritiskus eh, komentārus. Piemēram, runājot par spekulāciju ar pārtikas produktiem, ar lauksaimniecības produktiem, esam daudz diskutējuši, un, manuprāt, esošais risinājums ir daudz labāks par komisijas sākotnējo piedāvājumu. Mums ir ļoti svarīgi, lai mēs šajā jomā turpinātu strādāt, jo joprojām pastāv zināmi trūkumi, un es ceru, ka plenāra sēdē tiks pieņemts šis risinājums, un tad turpināsim darbu trialogā, un es paldies arī Barniekungam par to, ka viņš teica, ka jau tagad atbalsta parlamenta priekšlikumu. Protams, vēl ir zināmi trūkumi, piemēram, saistībā ar, mm, ar patērētāju aizsardzību. Uh, tiek runāts par to, ka daži produkti tiek aizliegti, un tad nākamais aspekts joprojām, kas nav atrisināts, ir konsultācijas par finanšu instrumentiem. Mūsu mērķis, protams, ir uh, koncentrēties uz uh, patērētā interesēm. Piemēram, Vācijā ir tā, ka uh, tiek piedāvāti nevis visizdevīgāk produkti konkrētām klientam, bet tas produkts, no kā var saņemt vislielāko kompensāciju. Uh, Tāpēc ir jāskatās uz šo reālo situāciju. Daudzos gadījumos, piemēram, Spānijā, Vācijā, uh, joprojām nekas daudz nemainīsies. Pamatprincips joprojām būs uh, pārdodu to, par ko varu vairāk saņemt, un tāpēc es gribētu, lai šeit būtu vēl stingrāki noteikumi. Lielas paldies! Un tagad ECR grupas vārdā Keija Svinborna. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdājs. Vēlētos pateikties referentam un kolēģiem par visu to smago darbu, ko viņi paveikuši strādājot pie šī jautājuma, bet viens no svarīgākajiem jautājumiem ir, ir atklātības uh, principu piemērošana. Šobrīd, kad Eiropa saskars ar krīzi un taupības pasākumiem, es priecājos par to, ka visas grupas Eiropas parlamentā ir vienojušās, lai atbalstītu e, šādu dokumentu, kas atvieglo investīcijas e, un tirzniecību ar valdību obligācijām. Uzņēmumiem ir nepieciešami citi finansējuma avoti. Un obligācija tirgi ir tā vieta, kur tas ir iespējams, bet ir nepieciešams atbalstīt uzņēmums un nepieciešami jauni, jaunas prasības attiecībā uz atklātību, lai veicinātu investīcijas. Es domāju, ka parlamentu dokumentam to ir izdevies panākt. Un es tomēr um, vēlos izteikt kritiku par to, ka mums nav izdevies panākt politisko vienošanos par lielāko aizsardzības līmeni visiem patērētājiem Eiropas Savienībā. Uh, Es uh, domāju, ka ir ļoti žēl, ka sociālisti ir nolēmuši atbalstīt e, vecos e, uzņēmē darbības modeļus. Runātāja tiek pārtraukta. Mana dalībvalsts un Nīderlanda jau šobrīd ir ceļā uz to, lai ieviestu pilnīgu aizliegumu, un es ceru, ka arī citas dalībvalsts pavisam drīz sekos. Tiek uzskatīts, ka MIFID nozīmē um, automatizēto, ātro, datorizēto tirzniecību un vēl citus aspektus, bet mēs ļoti daudz esam uh, strādājuši pie šie jautājumi. Mēs esam iekļāvuši prasības uh, par minimāliem principiem attiecībā uz algoritmisko tirzniecību un citiem tirzniecības veidiem, un tas noteikti neaizskavē tehnoloģisko attīstību, bet dod nepieciešamās garantijas gan uh, īstermiņa, gan ilgtermiņa investoriem, ka e, viņu, e, viņi netiks ļaunprātīgi izmantot tirgu. Es ceru, ka pārējās politiskās grupas atbalstīs mani e, tajā, ka ir nepieciešams noteikti vienots eh, princips visiem uzņēmumiem, jo tikai tādā veidā mums izdosies ieviest uzraudzības sistēmu gan regulātoriem, gan tiem, kas darbojas tirgu, lai ik viens eh, darbotos pēc vieniem eh, noteikumiem. MIFID mērķis ir radīt pozitīvu gaisotni investoriem, gan maziem, gan nelējiem, un arī uzņēmumiem, kuriem ir nepieciešams rast finansējumu tirgos. Paldies! Paldies! Un tagad Klutekungs. Pusotra minūte. Paldies! Vispirms vēlos pateikties visiem kolēģiem par to darbu, ko viņi ir ieguldījuši. Ieguldījuši īpaši paldies Markusam Ferberam. Manuprāt, tiešām Sadarbība bija ļoti atklāta, ļoti taisnīga, mums ļoti tiešām patika. E, nevienmēr tā tas notiek, tāpēc es šoreiz ļoti to novērtēju. Vēlos arī pateikties nelastiskajām organizācijām, ir tīpaši jautājumos, kas ir saistīti ar pārtiks produktu, spekulācijām. Viņi mums sniedza no nenovērtējumu informāciju, un tāpēc arī ļoti labi, ka mēs varējām izmantot uh, Un paldies, protams, arī mūsu referentam, ka viņš varēja iestrādāt visus šos priekšlikums, kas arī nebija viegli. Tāpēc tiešām labi, ka viss šeit ir iekļauts. Es teiktu, ka šajā sarežģītajā jautājumā un var, var teikt tādā sausajā jautājumā, kas ir uh, spekulācijas finanšu tirgū, mēs varējam tiešām rast to pievienoto vērtību arī ikdienai mūsu iedzīvotājiem. Vēlos piekrist tam, ko teica Svens. Manuprāt, Šobrīd esam paveikuši labu soli uz priekšu, piemēram, jautājumos par pārtikas produktu spekulāciju, bet tomēr ir daži trūkumi. Mēs redzēsim ar laiku, protams, kā tas tiks īstenots. Runājot par augstās frekvences darījumiem, tad, manuprāt, mēs turpināsim darbu vēl šeit arī nav pats par sevi, ka mēs visi atbalstam šo domu. Manuprāt, jā, mēs varam šeit panākt veiksmīgi risinājumu runājot par Eh, par kompensācijām, par, eh, par komisijas maksām. Daudz jau runāja par to, bet arī šeit, protams, jautājums nav tik viegli risināms, un rīt arī ir paredzēti uh, vairāki grozījumi tieši attiecībā par kompensācijām. Liels paldies! Un tagad lūdzu Brīvības un demokrātijas grupas vārdā Helmer Kungs. Is... Priekšsēdā apvienotā karaliste. Eh, notiek nu, apmēram 35% visu uh, darījumu uh, Eiropas līmenī. Šie abi ziņojumi ir uzbrukums uh, apvienotās karalistes uh, pozīcijām, jo šāds priekšlikums var uh, radīt tikai un vienīgi papildus izmaksas un padarīt šos produktus par uh, mazāk pievilcīgiem, un Eiropas regulātori to lieliski apzinās, tāpēc arī viņi ievieš šādu likumdošanu. Uh, Panākot to, ka tirzniecība atkal notiek biržās, eh, Eiropa veic savu kontroli, bet vienlaikus izvairās no uh, kritikas. Ir pienācis uh, laiks uh, novērst trūkums, bet šobrīd tirgotāji ir uh, spiesti uzsākt cīņu ar, ar treideriem, respektīvi treideri ir spiesti cīnīties ar regulātoriem. Un tas viss var novest eh, tikai pie lielākas eiroskepsis un eiro norieta. Šie apziņojumi ir papildus naglas eh, jau tā sagatavotajā zārkā. Un eh, citas biržas Eiropā priecājas par Londons norietu. Paldies! Paldies, un tagad vārds Hansam Pēteram Mārtinam. Roger, Roger, Roger, un tas meine ich bitte beenden. Lūdzu, esiet uzmanīgi. Mēs tagad dzirdējam atkal no Londonas daudz ko, tad runā nevis Zaratustre, bet runā londonieši. Mēs runājam par MIFID 1, MIFID 2, par abstraktām lietām un eh, jāsaprot, ko saka, piemēram, arī komisārs Makrīvī. Un uh, tieši Londona ir sponsoru finansētās vietas, un tagad ir daudz risinājumu, kas saistībā ar Mifidu. Barņēja savukārt saka, ka nē, tā tas nenotiek. Bet kas tad īsti notiek? 2-3 miljārdi, cik, cik ir iztērēts jau šobrīd? Saistībā tieši ar iespējām uh, nenodrošināt pietiekamu regulējumu. Protams, MIFID 2 ir uh, solis uz priekšu, tas ir pats par sevi. Uh, bet te pašā laikā joprojām ir daudz, pārāk daudz iespēju atteikties no, no tām iespējām, kas ir stingri regulētas un pāriet uz mazāk regulētām, re, regulētām jomām. Tas ir svarīgi, lai tomēr būtu pienācīga kontrola. Jātājums par procentiem, par kompensācijām, manuprāt, šobrīd nav skaidrs. Es nu, tiešām nesaprotu, kāpēc sociāldemokrāti dara tā, kā viņi dara. Uh, kādas intereses ir aiz šī risinājuma. Vēl viens aspekts ir saistīts ar to, ja mēs nepareizi atalgojam uh, rīcību tirgu, tad mēs nevaram sagaidīt pareizus rezultātus. Tāpēc arī jau regulējums attiecību uz augstās frekvences darījumiem ir pareizs, bet ar to nepietiek. Tagad labi, nākamie runātāji, un vispirms ir Gal Pelčs. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es vēlētos uh, apsveikt Ferberu kungu par abiem ziņojumiem, jo ir ticis pabeigts milzīgs darbs un ļoti labs darbs. Um, šobrīd finanšu darījumi ir kļuvuši ļoti sarežģīti. Tiek attīstīti jauni produkti, un uh, arī tehniskā attīstība, kā piemēram uh, viss šī algoritmiskā tirsniecība un automatizētā ātrā datorizētā tirsniecība ievieš savas izmaiņas. Tāpēc mums, kā likumdevējiem, ir jārēģē uz šiem jauninājumiem, uh, domājot par patērētājiem un arī par profesionāļiem. Tāpēc arī tiek sagatavot šāda likumdošana, kas uh, nostiprinās un harmonizēs tirsniecību. Uh, un arī tirgus uzraudzības iestāžu kompetences. Īpašu uzmanību pievēršot pārobežu sadarbībai. Ir ļoti nozīmīgi panākt to, lai um, tirgus uzraugiem būtu iespēja tikt galā ar potenciālajiem um, briesmām, tirgu bīstamajām situācijām. Un es katrā ziņā atbalstu šo priekšlikumu. Mums ir jāpatur prātā, ka automatizētā ātrā datorizētā tirsniecība var uh, radīt uh, likviditātes un efektivitātes risku finanšu tirgū. Tas jo īpaši tā ir uh, krīzes apstākļos, tāpēc es uzskatu, ka sagatavotie grozījumi ir ļoti nopietni, kas un nu, nepieciešami, kas uh, nodrošinās mm, trūkumu novēršanu. Tas, ka maziem un vidējiem uzņēmumiem ir bijis grūti piekļūt finansējumam pēdējā laikā, uh, liek mums eh, domāt par to, kā atvieglot situāciju. Es domāju, ka eh, šāda jauna veida tirsniecība būs eh, par labu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Es domāju, ka šim finanšu tirgumu ir jābūt par labu reāli ekonomikas tirgumu. Paldies! Paldies! Tagad pusotra minūte ir Pervan Šeberesai. Paldies, priekšstādātāja kungs. Komisāra kungs Eiropas parlaments pieņemot Ferbera kunga ziņojumu celtu um, pirmo, dotu pirmo nozīmīgo mācību uh, stundu MIFID 1 uh, kontekstā, uh, runājot par praktiski visām uh, visiem finansu darījumiem, lai tas notiktu tādās platformās, eh, kā mēs vēlamies. Mm, automatizētā, ātrā, datorizētā tirdzniecība, kad notiek dažās minisekundēs un veik, tiek veikti daudzi darījumi, tiks veidots satvars, tiks izgaismota nelikumīga šādas ātrās datorizētās tirdzniecības izmantošana, kas traucē finanšu tirgu darbību, lai gūtu būtisku peļņu pozīcija, kā, par kādu balsos parlaments, ir solis pareizā virzienā, lai eh, izvairītos no šāda veida prakses un veicinātu reālu ekonomiku un investīcijas ilgtermiņā. Ar šo ziņojumu Eiropas parlaments vēlas arī novērst spekulācijas par pārtikas izēju vielām, kas reizēm ir eh, postošas visiem iedzīvotājiem, nosakot eh, robežas saistībā ar dažādām iesaistītajām pusēm šajās tirdzniecības platformās. Destabilizējošs faktors eh, spekulācijām ar izēvielām, tas ir acīm redzami, it īpaši runājot par pārtikas produktu tirgu. Šajā perspektīvā šodien pieņemtā nostāja ir pirmais solis pareizā virzienā, nosakot robežas kā darbojošamies personām šajās tirdzniecības platformās. Uh, Ziņojums ļauj mums būtiski pavirzīties uz priekšu, jo Eiropas finanšu tirgus iestāde varēs iesaistīties, lai aizliegtu bankām dažus finanšu eh, produktus, kas toksiski iedarbotos uz ekonomiku. Noslēgumā gribētu runāt par vienu svarīgu jautājumu debates starp uh, MIFID 1 un dokumentu, par ko mēs balsojam šeit. MIF1 uh, gadījumā Eiropas parlamenta nostāja bija saistīta lielā mērā ar padomis nostāju, kas jādara zināms investoriem, to starp mazajiem investoriem, kad tiek veikts investīciju pasākums. Finansējuma nosacījumi uh, pagaidām ir debašu elements, un tas nedod pilnīgu skaidrību, bet mums ir vajadzīga pārliecība, lai ik viens, lai kādi arī būtu viņa ienākumi, varētu saņemt attiecīgās konsultācijas caurskatāmos apstākļos un īstenot uh, savas investīcijas, būtams pilnībā informēts. Paldies! That was too long, too long. Tas bija par garu, saka priekšsēdētājs. Tagad es vēlētos dot vārdu Šarunai Bauzes kundzei, Alta grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Tad, kad izvēle ir uh, droša vai pieņemama, mums ir jāizvēlas droša, kas attiec uz uh, kvalitatīviem uh, atvesinātiem instrumentiem un tirzniecību ar pārtiks precēm. Tad um, man nekad nav bijis iebildumi pret fiksētajām pozīcijām, ja vien ir iespējams kontrolēt šos uh, procesus. Kādu dienu mums visiem būs automatizēta um, karte par to, um, kādas, um, kāda tirsniecība notiek, un tas ļaus mums ātri uzraudzīt ļoti svarīgas jomas, uh, skaitā arī spekulācija ar pārtikas uh, produktiem. Uh, Tāpēc es atbalstu licencēšanu, standartu noteikšanu attiecībā uz tehnoloģijām un ļoti žēl, ka tas nav ticis paveikt šajā ziņojumā. Šajā ziņojumā ļoti daudz kas ir darīts, lai aizsargātu eh, patērētājus un arī nodrošinātu eh, garantijas investoriem. Patie, patērētājiem ir nepieciešams garantijas, ka uh, viņi netiek ļaunprātīgi izmantoti peļņas gūšanai. Paldies! Dziękuję bardzo. Paldies. Viena minūte tagad tiek piešķirta Francisko Sosa Wagneram. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu sveikt referentu un visus kolēģus, kas strādā pie šīs reformas. Finanšu krīze padziļinājās sakarā ar to, ka pastāv īpatnēji vērtspapīri, par kuriem var vest sarunas, atvasināt tie finanšu instrumenti, kas ir ārpus oficiālajiem tirgiem, un tas viss, lai būtu lielāka rentabilitāte, bet mums ir vajadzīgi caurskatāmi tirgi un lai būtu pārliecināti, ka būs konkurētspēja un savskatāmība, ir nepieciešams it īpaši, lai informācija investoriem būtu saprotama. Viņiem jādarbojas saprotot lietas apstākļus un tos riskus, ko viņi uzņemās. Caurskatāmība neko nedos, Ja tas būs vienkārši kādās reklāmas eh, pasākums, un ja produktu konfigurācija būs tāda, ka tas apžilbinās eh, patērētājs, kas neko nesaprot. Paldies, un tagad Balca kungs, jums ir divas minūtes. Dank, uh, Paldies priekšsēdētāji. Vispirms nālos pateikties Ferbera kungam par lielisku darbu, manuprāt. Nav vienkārši strādāt pie šādiem jautājumiem, bet viņam labi sanāca. Uh, Manuprāt, MIFID uh, direktīva ir pamat uh, normatīvais akts Eiropas Savienībā, lai regulētu finanšu tirgus, tāpēc arī esmu ļoti gandarīts, ka mēs varam pārskatot šo uh, direktīvu, skaidri norādīt arī uz mūsu mm, viedokli. MIFID uzlabo tirgu struktūras un samazina riskus un veicina arī uh, noguldītāju interešu aizsardzību. Un šeit mēs saprotam, ka augs finanšu, finanšu tirgus uh, loma. Vēlos tagad runāt par uh, noguldītāju drošību. Ekon komiteja šeit skaidri norādījusi uz to, ka šobrīd Eiropā eksistē uh, dažādi modeļi attiecībās finanšu konsultācijām. Var, piemēram, samaksāt par konsultāciju, vai arī konsultācija tiek piedāvāt par brīvu, savukārt par uh, noguldījumu instrumentu iegāde tiek iekasēta maksa. Un tagad mēs runājam par dažādiem veidiem, ja mēs atklātāk un caurskatāmāk piedāvājam šo struktūru. Ir ļoti svarīgi uh, lai mēs garantētu mm, e, konsultāciju kvalitāti. Un jā, vienkārši par, e, ja tiek saņemts atalgojums tieši par konsultāciju gaitu, nevis rezultātu, tad tas arī vēl negarantē to, ka konsultācijas būs īpaši kvalitatīvas. A kā tad ir ar tādiem jautājumiem kā izglītībā, finanšu un ekonomikas jomā? Manuprāt, būtu ļoti veiksmīgi, ja mēs skolās un arotskolās piedāvātu pamatzināšanas par finansēm un ekonomiku. Paldies! Un tagad lūdzu Makārsī. Well, uh, thank you, and I... Paldies, un es tik tiešām vēlos pateikties Ferber kungam un ēnu referentiem par um, nopietniem uzlabojumiem uh, finanšu uh, instrumentu tirgus direktīvai, bet es vēlētos pievērsties divām uh, diviem nelieliem jautājumiem, kuros patērētāji vēlētos, lai mēs iet tālāk nekā tie kompromisi, kas tagad ir uz galda, lai novērstu spekulācijas ar pārtiks tirgiem. Visā Eiropā patērētāji ir kļuvuši par upuriem nepareizām um, investīciju konsultācijām. Un bieži vien cilvēki ir spiest izvēlēties eh, tādus finanšu instrumentus, kas drīzāk kalpo investoru interesēm. Uh, Pētījums Vācijā e, norāda uz to, ka pašreizējā atklātības principa nedarbojas un uh, ar to nepietiek, lai novērstu situācijas, kad patērētāji tiek, ir spiesti iegādāties um, produktus, kur viņiem tiek uzspiesti. Daudzās dalībvalstīs tas ir atzīts, daudzās valstīs, kā Nīderlandē, Somijā un citvietas noteikti uh, šāds aizliegums noteikti neaizsargātu patērētājus. Un arī apvienotie, eh, es aicinātu apvienotās karalists deputātus kaut ko darīt un aicināt sekot tam, ko darīs mūsu eh, grupa eh, zaļie un citi. Tas viss ir jāizbeidz, un šobrīd mums ir jā, jāizbeidz šīs spekulācijas. Oh 50 miljoni uh, ir tikuši izmaksāti vienam milzīgam uh, tirgotājam ar pārtiks precēm, un tas absolūti nav taisnīgi, tāpēc es aicinu balsot par trešo grozījumu. Paldies! Paldies! Tagad pusotra minūte ir Silvijai Gulārai. <clears throat> Paldies, priekšstādātāja kungs, komisāra kungs. Es gribētu ļoti ātri pateikt, ka, manuprāt, parlaments kopā ar komisiju veic savu darbu un ceru, ka arī padome nodarbosies šo sarežģīto jautājumu. Referents ir veicis lielu darbu kopā ar ēnu referentiem. Tas ir jautājums, kur, manuprāt, nedrīkstētu pievērsties demagoģijai. Ārpusē mums jautā, ko jūs darāt, lai labāk regulētu finanšu tirgus, un tirgi E, un cilvēki nepietiekami novērtē to, ko mēs darām, un nevajadzētu dot iespēju, ka mēs ar burju nūjiņu varēsim pilnībā transformēt šos tirgus. Manuprāt, ir līdzsvars, kas ir atrasts, runājot par caurskatāmību, labāku organizāciju. Manuprāt, ir svarīgi aizstāvēt patērētāju tiesības, vēl šeit joprojām ir dažas nianses starp politiskajām grupām, bet ir, lai mēs nonāktu pie patiesas vienošanās un pateiktu, ka patērētāji labākā jāaizsargā, jāaizsargā MVU piekļuvi finansēm, Lūk, tas ir komplekss jautājums, mēs turpināsim strādāt, un es ceru, komisāra kungs, un es ticu, ka tas ir liels darbs, un tā ir daļa no vēl plašāka kopuma. Es varu tikai apsveikt to, ka mēs esam veicinājuši kopīgi šo darbu šajā jomā, runājot par labākām kompetencijām. Paldies! Paldies! Tomasam Manam tagad divas minūtes. MIFID 2 direktīva Mm. tiešām ir uh, svarīgs uh, solis, lai panāktu lielāku efektivitāti finanšu tirgos, tā lai visi tirgus dalībnieki saņemtu attiecīgo tiesisko paļāvību. Mani kolēģi ir sagatavojuši labu ziņojumu, ir tīpaši Markus Ferbers, un viņš runā par uh, noguldītāja aizsardzība ir ļoti svarīgi, lai mēs saprastu, ka klients tādēļ, ka viņiem tiek piedāvātas nepareizas konsultācijas, nepareiza informācija, viņš var um, uzņemties nevajadzīgi lielu risku. Un tas ir ļoti svarīgi arī runājot par augstas frekvences mm, darījumiem. Arī šeit ir nepieciešams, mm, nepieciešams ierobežot Ja nenotiek nekāda reāla darījuma, vienkārši notiek dažās milisekundēs uh, vairāki darījumi, kas ir tikai spekulatīvi, ir ļoti svarīgi, lai būtu šis minimālais uh, termiņš. Un ja tiek uh, atteikti darījumi, vienkārši, lai, veic, lai paaugstinātu cenu, tad ir nepieciešams, lai šādi darījumi netiktu atzīti par leģitīmiem. Uh, Tāpēc es uzskatu, ka ir nepieciešams atmaksāt au, au, nepamatotē augsta riska līgumus, un tad mēs varētu risku kontrolēt pienācīgā veidā. Runājot par uh, izēvielām, tad mums ir nepieciešams nodrošināt ar izēvielā, izēvielām mūsu ražošanu, bet mēs noteikti nevēlamies, lai šeit notiktu spekulācijas, lai šeit drastiski palielinātos uh, Eh, cenas vienkārši tādēļ, ka kāds spekulē. Liels paldies, un tagad lūdzu viena minūte ir Kutaša kungam. Paldies, priekšsēdētāji! gadā tika uzsvērts, ka ir nepieciešams eh, stingrāks regulējums attiecībā uz finanšu tirgiem, un šis eh, priekšlikums ir solis uz lielāku atklātību arī automatizētā ātrā datorizētajā tirzniecībā un veids, kā novērst spekulācijas ar pārtiks produktiem. Spekulācija ir nododusi pie milzīgām pārtiks cenu um, pieaugumiem, un arī apvienoto nāciju attiecīgās aģentūras ir pierādījušas uh, to, kā uh, šāda veida uzvedība finanšu tirgos ietekmē pārtiks cenu svārstības. Automatizētā ātrā datorizētā tirsniecība, diemžēl, ir pārāk plaši izplatīta finanšu tirgos, un tā ir ievērojami kaitējusi e Eiropas ekonomikai. Tāpēc es atbalstu šo ziņojumu, kas no novadīs pie lielākas atklātības. Paldies! Tagad vārds Langenkungam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Reti man ir iespēja uh, plenāra sēdē ko eh, slavēt eh, kolēģi Ferberu tik, eh, tik, tik skaļi kā šodien. Manuprāt, viņš ir izdarījis lielisku darbu un arī kompromisu. Jūs redzat, ka tiek pieņemts un tas ir rezultāts ilgtermiņa sarunām. Un tāpēc tiešām vislielākā uzslava viņam. Par trīs lietām es tagad runāšu. Pirmkārt, tas ir jautājums par tā saucamā pozīcijas limitiem, position limits. Manuprāt, risinājums, kas šobrīd tiek piedāvāts, un, protams, no ārpuses pret to vēl cīnīsies, šobrīd tas ir tas variants, kas ir vajadzīgs. Tā, lai mēs nepazaudētu pašu būtiskāko sīkumos. Jā, mērķis ir, lai būtu atbildība, un ja pozīcijas limiti tiek uh, atvērti, tad uh, ir nepieciešams uh, ņemt vērā arī attiecīgo atbildīgu. Uh, Tagad mums ir kompromiss, kas ir ienācis pēdējā minūtē attiecībā uz uh, procentu uh, aizliegumu. Piemēram, ja runa ir piemēram par uh, apdrošināšanas līgumiem vai par dažādu veidā citiem aspektiem, tad, manuprāt, uh, Es ļoti gribētu, lai dalību valstis izteiktos par šo jautājumu, jo šobrīd eksistē diezgan atšķirīgs risinājums dalību valstīs. Ja mēs vienkārši pasakam, ka e, konsultācija procenti vairs nav izmaksājumi, tas ir diezgan nopietni. Vēl viena lieta ir augstas frekvences darījumi. Protams, arī šeit daudzos gadījumos būs cilvēki, kas ir pret kompromisu. Bet es tiešām ceru, ka būtu jāsamazina augstas frekvences darījumu frekvence Savādāk sanāk tā, ka tie būs datori, kas manipulēs uh, finanšu tirgus, kā tas arī bija līdz šim. Tāpēc, manuprāt, šeit ir nepieciešams turpināt strādāt. Mifidā tas vēl nav bijis iekļauts, bet šeit mēs noteikti ar saviem priekšlikumiem varēsim situāciju uzlabot. Lielas paldies! Un tagad divas minūtes ir, nē, neatvainojiet, ir uh, zilā kartīte Langena kungam uh, tiek uzdots jautājums. Langena kungam, vai jūs pieņemsiet jautājumu? Jā, labi, lūdzu. Langena kungs, vai jūs zināt, ka kompromiss esošajā redakcijā, diemžēl, lielāko daļu, lielāko daļu situācijas attiecībā uz konsultantu procentiem vispār neko nemainīs? Šobrīd uh, regulējums ir gan tāds pats kā MFID 1 un tiek runāts tikai par neatkarīgiem finanšu konsultantiem. Vācijā, piemēram, tāda gandrīz vai nav. Tur savukārt būs šis aizliegums attiecībā uz uh, pārdošanas procentiem, bet visi tie, kas strādā kā atkarīgie, kā kādā uzņēmumā vai bankā, viņiem būs pretējais risinājums, viņiem nekas nemainīsies. Vai jūs to apzināties? Atbilde. Nē, es nekādā gadījumā nekritizēju Ferbera kungu. Mēs runājam šeit par kompromisu. Šķiet, ka zaļie šeit negribēja piedalīties, jo jūs esat tie, kas gribēja maksimālo, maksimālās prasības. Šeit tiek runāts par to, ka dalībvalstis varētu rīkoties un rūpēties par to, lai aizliegtu, aizliegtu procentus pār uh, konsultācijām. Uh, Šeit, manuprāt, ļoti skaidri ir pateikts, ka dalība valstis tiek aicinātas rūpēties par aizliegumu. Tad kāpēc eh, zaļie nevar to atbalstīt, es tā īsti nesapratu. Es nekādā gadījumā nevēlos šeit Ferbera kungu kritizēt, bet drīzāk uh, zaļos. Paldies! Un pēdējais runātājs ir Vinklera kungs. Jums ir divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! Mēs visi zinām, ka pastāv iespēja dažās sekundēs, milisekundēs visu mainīt akciju tirgu un, un diemžēl tā vienkārši nav uh, tāda um, fantāzija, tā ir realitāte mūsdienās, ka visu var noteikt uh, milisekundes un arī uh, sekas tirzniecībai un tauta, tautsēmniecībai ir ļoti nopietnas, tāpēc mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Daudzi iedzīvotāji uh, runā par to, kā tad ir ar um, ekonomiskiem rādītājiem, ir nepieciešams kontrolēt visu šo situāciju. Mums tagad ir šī iespēja. Tā, lai mēs pārskatītu direktīvu, priekšlikums, ko mums piedāvā ekonomikas komiteja, nodrošina to, ka būtu lielākas summas, kas ir jāmaksā par nepamatotu darījumu atcelšanu un dažādi veidi citi mehānismi, ņemot vērā uh, šo situāciju mēs tagad samazinām riskus, kas ir saistīti ar tautsāniecības attīstību, un direktīvā ir ļoti svarīgi kontrolēt ne tikai augstā, uh, augstās frekvences darījumus, bet ir jānodrošina aizsardzībā arī nelieliem investoriem. Tā lai būtu situācija, kurā uh, klienti ir labākā situācija, nevis tikai konsultanti tā lai būtu caurskatāms konsultācija process un vajadzības gadījumā viņi zinātu, kādi, kāda ir, kāds ir paredzēts kompensācijas un kādi procenti. Tā, lai klientiem būtu informācija par pilnīgi visiem pro produktiem. Tā, lai apzinātos, vai kāda produkta ir uh, klientu interesēs. Tādos gadījumos, ja tiek piedāvāta kāda, kāds procents pār produktu pārdošanu, tad ir jābūt šeit arī attiecīgajām izmaksām, ne tikai kā stimuls. Liels paldies! Un tagad ir brīvais mikrofons. Divi deputāti ir pieteikušies runāt. Elena Bašesku pirmā. Paldies, priekšsēdētāji! Ekonomiskā un finanšu krīze ir ļāvusi saskatīt trūkums eh, finanšu tirgus darbībā. Ir pilnīgi skaidrs, ka ir nepieciešams konsolidēt eh, reglamentējošo ietvaru. Es vēlētos uzsvērt, ka ir nepieciešams visaptverošs ietvers, lai garantētu labāku um, operāciju kvalitāti. Pakalpojumu un instrumentu klāsts ir ievērojami paplašinājies, un arvien vairāk investori iesaistās šajos tirgos. Es domāju, ka tas ir veids, kā nodrošināt to, ka finanšu sistēma darbojas efektīgi. Darījumiem ir jānotiek reglamentētās eh, vietās, reglamentētos tirgos, un šiem darījumiem ir jābūt pilnīgi eh, atklātiem. Paldies! Paldies! Un tagad vārds uh, Zomers kundzei. Brigāda, senjor prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas institūcijas turpina akcentēt atsevišķus finanšu regulējuma aspektus šai gadījumā ar uh, pamatproduktiem saistītie tirgi, bet vai šāda pieeja atbilst tam, ko sagaidām mēs un ko definējusi pati komisija, jo kopš 2008. gada komisija sāka akceptēt uh, e, atvesināto produktu beigas. Mūsuprāt, ar to nepietiek. Cīņā spekulantiem sniedzas stipri tālāk. Mēs nevaram to tiek, darīt tikai pa daļai, jo nepieciešams, lai tas būtu taisnīgi sociālā un ekonomiskajā plāksnē, tāpēc mums jāplūko visa spekulācijas sistēma, ne tikai forma, bet arī saturs. Nedrīkstam aizsekt galveno. Jā, jāprasa, lai būtu atvasināto instrumentu beigas, būtu beigas nodokļu paradīzēm, uh, un nepieciešama politiskā griba finanšu tirgos. Mēs, nu, varbūt iemetīsim nelielu, šai gadījumā tikai nelielu smilšu savu, ja tā instrumentu kopumā, kas darbos. Paldies, tagad vārds komisāram Barņiekungam. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es uzreiz uz Zubeles kundzes repliku gribētu atbildēt. Zubeles kundze jābūt objektīviem. Tās nav tikai daļējas atbildes kas pašlaik tiek sniegtas no komisijas, parlamenta vai padomjas puses. Mēs, Zubaras kundze, aplūkojam katru produktu, katru nozari un katru finanšu dalībnieku. Nu jau divu ar pus gadus man ir tas gods būt Eiropas komisāram, strādāt kopā ar daudziem no jums, un mēs, Zubaras kundze, darbojamies. Zubaras kundze jāplūko, redz taisnīgi, 28 dokumenti, kas regulē to. Ja jūs apskatāt to kopīgi un izskaidrojat to pilsoņiem, tad jums ir jābūt pierādījumam, ka mēs aplūkojam un uh, finanšu krīzi mēs darām secinājumus, un ne tikai komisija, ja arī jūs kā deputāti veicat savu darbu, pasakiet to, jūs varat būt lepni ar padarīto darbu. Visi deputāti kopumā saistībā ar mūsu priekšlikumiem, lai izdarītu secinājumus no krīzes. Un visbeidzot, lai darītu to, ko gaida pilsoņi, proti finanšu tirgus, uh, kas mums ir vajadzīgs, kā to teica Gulāras kundze, bet vajadzīgs, lai tie tālu kalpotu reālai ekonomikai, nevis paši sev, kā tas ir noticis 15-20 gadu laikā. Es to saku, jo Tas eh, nav tikai smilšu graudiņš eh, vai smilšu sauja, ko mēs iemetam šajā mehānismā, kas eh, tiek piedāvāts. Krāmeras kundze, Gala Pelca, Goras kundze runāja par reālo ekonomiku. Mūsu priekšlikums, ar ko es iepazīstinu, runā par reālās ekonomikas un mazo video uzņēmumu nepieciešamību. Uh, īstenojot veselīgus un caurskatāmus un efektīvus finanšu tirgus, kas eh, kalpotu reālā ekonomika un iz, ļautu izvairīties no to, ko Stolajana kungs pieminēja kā problēmas viņa valstī. Un mums ir nepieciešama arī uzticamība no patērētāju un investoru puses. Mēs veicam arī specifiskus pasākumus vienlaikus, lai atvieglotu MVU piekļuvi finanšu tirgiem, bet gribētu atgādināt, ka Eiropas ekonomiku finansē Mums Eiropā 75% bankas, 25% finanšu tirgi. Tā ir inversa proporcija salīdzinot ar ASV, kur finanšu tirgi finansē 75% ekonomikas, 25% Eiropā. Tas ir daudz mazāk mazajiem vidējiem uzņēmumiem, un tas nozīmē, ka mums jāturpina darbot pie specifiskiem pasākumiem, runājot par MVU piekļuvi finanšu tirgiem. Uh, ar rūpīgi izsvērtām izņēmuma situācijām, to starp e, rūpnieciskās investīcijas, to, ko mēs darījām, to starp ar Werneru Langena kungu, ar etīru regulu un Otmāru Karasu, ko mēs darījām saistībā ar banku regulējumu. Gebelsa kungs atgādināja, ka ir pārskatīšanas klauzula šajā dokumentā. Dokuments ir svarīgs. Vairumā mūsu sagatavoto tekstu es atbalstu revīzi eh, pārskatīšanas klauzuli, jo, kā teica Gebelsa kungs, eh, Gāls Pečas, Pečas eh, kundze un citi deputāti, mums ir finanšu tirgi, kas, kam jābūt efektīviem, kas izmanto ne tikai tehnoloģijas, bet reizēm uh, Arī caurumus pasaules regulējumā ir daži tādi gadījumi, un kas eh, ļoti ātri virzās uz priekšu, daudz ātrāk nekā mēs, nekā demokrātija. Tāpēc ir nepieciešams, kā Gebelsa kungs atgādināja, šī atkārtotas tikšanās klauzula, lai pārbaudītu un salīdzinātu mūsu dokumentus. Un tagad vēl viens jautājums, kas man ir ļoti svarīgs. Jūs zināt, ka es esmu savā valstī bijis lauksaimniecības ministrs, un man bijusi iespēja izteikties par to, ko Svinbērnas kundze arī atgādināja, proti, uh, pieaugošā finansializācija darījumiem lauksaimniecības produktu tirgu, fiziskajā tirgu to starp. Un šī finansializācija ir pieaugusi eksponenciāli pēdējo gadu laikā ar nestabilitāti, kas pastiprinās, un, protams, šī nestabilitāte sagādā daudz papildus risku saistībā ar spekulācijām. Un tāpēc, kā Makartijas kundze, Ola Šmits, Klūtes kungs, Gebelsa kungs, Langena kungs, Veresas kundze, Tomas Mans un citi teica, balst savu atbalstu priekšlikumam, ko izteica jūsu referents un ko jūs atbalstāt, lai nostiprinātu jaunus pierādījumus tam, ka komisijas priekšlikums vienmēr var būt, un bieži vien tas tiek uzlabots un pastiprināts. E, man nav nekādu iebildumu. Mēs strādājam godīgi, mēs varbūt esam ambiciozi, reizē mums pārmet, ka mēs esam pārāk ambiciozi, kad mēs uzklausām lobiju pārstāvis un tā tālāk, bet man jāsaka, ka daudzos dokumentos par laimi parlaments dod uzlabojumus, un tas to starp ir tā šajā gadījumā saistībā ar uh, pozīciju limitiem eh, un to, ka ir nepieciešams automatizēto ātro datalizēto tirdzniecību kaut kādā satvarā ielikt. Eh, Gebelsa kungs ir, protams, lietdarība saistībā ar cenām, bet jābūt satvaram, jābūt regulējumam, jāizvairās no ļaunprātīgas izmantošanas, un tas ir tieši tā, kad mēs piedāvājam, es skatījos, kas notika 2010. Gadī, gadā, Uh, saistībā ar um, krīzi ASV, un mēs īsti labi paši neesam sapratuši, kas tur notika, bija nepieciešams atbildības princips un ar pārskatīšanas klauzulu mēs redzēsim, vai to pietiek. Un ar piezīmi, ko Džons Bols teica, jūs pieņemsiet kā stingru satvaru šis, šos pozīcijas limitus, uh, un visi G20 partneri, tostarp ASV, var apstiprināt savu apņemšanos izdarīt to pašu. Jūs pieņemsiet šos priekšlikumus, un es jums sniedzu šo informāciju, to apstiprinās starptautiskā finanšu tirgu regulācijas institūcija, kas arī saka, ka jās, jāiet šajā virzienā. Priekšlētāji kungs, es gribētu atbildēt, ja atļausiet vairākiem kolēģiem, Ole Šmitam, Balsa kungam, eh, eh, Suza Vāgners, eh, Vāgnera kungs, Svinbērnas kunga un citi par, saistībā ar komisiju. Mēs centāmies nonākt pie laba līdzsvara. Nepieciešams reglamentēt šos jautājumus atpakaļējās komisijas maksas un aizliegt to, kur tas nepieciešams. Mēs to aizliedzam divos precīzos gadījumos un mēs runājam par neatkarīgām konsultācijām un portfeļiem. Abos gadījumos pies, piegādātā produkta piegādātājs, nu, manuprāt, ir grūti saskaņojams ar neatkarīgiem dienestiem, neatkarīgiem pakalpojumiem, ko sagaida patērētājs. Uh, Tas ietekmē zināmus tirgus, un šī iemesla dēļ komisijas priekšlikums saglabā iespēju investoriem izmantot ne neatkarīgus konsultantus, ja viņi to vēlas. Gribu atgādināt, ka citā dokumentā prips mēs paralēli nostiprinājām un vienkāršojām informāciju, kas ir, uz ko ir tiesības un kas tiek sniegta visiem investoriem, individuālajiem investoriem. Helmera kungs atgādināja, cik svarīga ir Londonas vieta. Es domāju, ka e, ar Sitiju mums ir ļoti svarīga vieta finanšu tirgiem, tā ir ne tikai uh, izdevība e, Londonā, bet visā Eiropai, un es nesaprotu, kāpēc caurskatāmības nostiprināšana un veselīgu tirgu veicināšana, kā MIFID direktīva grib darīt, varētu tikt uzskatīts kā uzbrukums pret Londonu. Es nesaprotu. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka Sitijas un Anglijas valsts kases pārstāvi atbalsta to, ka mēs virzāmies uz caurskatāmību finanšu tirgos un uz veselīgiem finanšu tirgiem. Un ja tas tā nav, nu, tad es, man gribētos, lai jūs to apstiprinātu, Helmera kungs. Šeit nu, tiek runāts par liberālismu, gribētu atgādināt, ka liberālās domas iedvesmotājs Adams Smits teica, ka nav tirgus, nevar pastāvēt tirgus bez likumiem, bez morāles, ko demonstrē tirgus dalībnieki. Nav tirgus bez likumiem, ne bez morāles. Helmera kungs, bez morāles, ko rādītu finanšu tirgus dalībnieki. Un tieši to mēs gribam atjaunot, izdarot secinājumus no krīzes. Lūk. Martina kungs Mēs tik tiešām izdevām secinājumus no krīzes un rīkojamies tā, lai ņemtu vērā pilsoņu gribu, kas vairs negrib maksāt izmaksas par regulējuma patvaļību un par zinām bezatbildību. Kopumā, dāmas un kungi, mums ir nepieciešami finanšu tirgi, kā to teica Gulāras kundze, mums ir nepieciešami droši tirgi, caurskatāmi tirgi un iespējams uh, mēs kopā ar referentu Markus Ferbera kungu varēsim skatīties, vai detaļās mēs varam novērst visus trūkumus, lai pēc iespējas mazāk iespēju atstātu regulējuma patvaļībai un būtu pārliecināti, ka būs pieprasītā caurskatījumība, bet iz, arī izsekojamība. Tas ir mūsu mērķis, pie kura mēs centāmies nonākt ar Vendenu Langenu pie mm, etīra regulas. Uh, Un Makartijas kundzei es gribētu pateikties par viņas ieguldīto darbu, un lai, mēs balsosim par vēl vienu direktīvu, kas ietilps visā šajā kopumā par sankcijām, to starp kriminālu sankcijām vai sodiem par ļaunprātīgu tirgu izmantošanu. Noslēgumā mēs strādājam reālas ekonomikas, ekonomikas labā. Un visos dokumentos, pie kuriem mēs kopā strādājam, MIFID maksāt spēja pensiju fondi un tā tālāk. Ilgtermiņa investīcijas ir būtisks elements, un šī iemesla dēļ es ar zaļo grāmatu gribētu uzsākt debates, lai ne tikai nesodītu ilgtermiņa investorus, bet lai iedrošinātu tos. Un no šāda viedokļa raugoties, es gribētu atbalstīt Balca kunga priekšlikumu par finanšu izglītošanu par finanšu izglītošanu, kas ir ļoti svarīgs punkts. Tas mums jātīsta dažādos veidos. Visbeidzot, gribētu teikt, eh, ka eh, pateicības vārdi Ferbera kungam ir visnotaļ pamatoti saistībā ar šī dokumenta sarežģītību, un tas ir ļoti svarīgs dokuments, un es gribētu no savā vārdā arī pateikties. Mēs esam gatavi iziet finiša taisnē eh, jau to, kas nedēļas laikā. Paldies visiem! Merci, Paldies komisārkungam! Tagad vārds uh, referentam Ferberkungam. Divas minūtes ir jūsu rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Es runāšu pavisam īsi. Vispirms esmu ļoti gandarīts, ka ir uh, šādas atbalsta gan arī no galēji labējiem, gan arī no labēji kreisi noskaņotiem. Es nezinu, vai tas ir ļoti labi, bet varbūt tas liecina par to, ka ir labs kompromiss panāks. Vēl viena lieta, par ko es runāju, ir tas, ka mēs šeit runājam par finanšu tirgus uh, regulējumu, par to, kur notiek tirzniecība. Finanšu produktu tirzniecība vienmēr ir saistīta ar risku, jo neeksistē finanšu tirgus bez riska, jo finanšu tirgus pēc definīcijas ir saistīts ar riskiem. Un ja kāds uzskata, ka šeit vairs nebūs riska, tad noteikti vilsies. Un mūsu mērķis ir, lai katru reizi tirgojoties ar finanšu produktiem, šī tirzniecība notiktu saskaņā ar regulētajiem noteikumiem. Un ir arī ļoti svarīgi, lai finanšu tirgi uh, gūtu labumu uh, eh, reālai ekonomikai, ne tikai sev pašiem. Mēs varam mācīties no tā, kas notika. Uh, laikā pirms krīzes tolaik bija tā, ka finanšu tirgi darbojas tikai savās interesēs un reāli ekonomikai vairs nebija nekādu uh, Uh, labumu no finanšu tirgus attīstības. Un tāpēc vēlreiz vēlos pateikties pilnīgi visiem, it īpaši ēnu referentiem, kas ieguldīja milzīgu darbu un tagad turpināsim sadarbību ar padome un gal galā panāksim labu risinājumu turpmākajos mēnešos, nu, jūs redzat, ka, nu, jau gandrīz gads ir pagājis, kopš bijām sākuši strādāt pie šī dokumenta, bet tagad, nu, jau rezultāts tuvojas. Lielas paldies, Ferbera kungs! Un tad mēs varam pabeigt šo diskusiju. Balsošana ir paredzēta rīt 11.30. Tagad nākamais punkts mūsu šās dienas darba kārtībā.